Well Domāju, ka mēs varētu sākt darbu, saka priekšsādātāji. Pirmām kārtām darba kārtības pieņemšana. Nevienam nav nekādas problēmas, labi, tālāk apstiprinam protokolu, lieliski. Nu, un tad varam pāriet pie priekšsādātā paziņojumiem, pāris paziņojumi man ir. Sanāksim tiek raidīt tiešraidē bezvada interneta sistēmā, jūs pamanīsiet, ka sekretariāts ir sagatavojis arī dokumentu par neformālo sanāksmu starp mūsu komitejas koordinatoriem par sociālo platformu. Eh, tas notika 2011. gada 11. oktobrī, un tas ir pieejams angļu, franču un vācu valodā. Koordinātoru sanāksme notiks šodien, tūlīt pēc sanāksmes. Kāds jau vaicā kaut ko no zāles? Uh, the, I think it's too close. Varbūt, ka man mikrofons ir par, kluvu, klu, par tuvu vajadzā priekšsēdētā. Tātad koordinators sanāks nolgs tūlīt pat pēc komitejas sanāksmes, lai cikos tad šī sanāksme arī nebeigtos. Lieliski. Līdz ar to uzreiz pārējām pie pirmā darba kārtības punkta, tas ir ceturtais - jurisdikcija un sprieduma atzīšana un izpildu civillietās un komerclietās. referente ir Evelīna Regnere, bet viņu aizstās kolēģi, lūdzu. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe. Lielas paldies, priekšādātāji, godātie kolēģi. Regners kundze lūdzu man viņu aizstāt šodien, iepazīstinot jūs ar atzinumu projektu, jo, diemžēl, pati nevarēja būt klāt. Un, ņemot vērā, kur runājam par tik ārkārtīgi nozīmīgu jautājumu, mums ir vajadzīga atbilstīga procedūra. Ja skatāmies uz tiesību aktu, kas ir mūsu priekšā, tad zinām, ka tajā tiks ieviestas būtiskas pārmaiņas. Un līdz ar to saīsināta procedūra nebūtu vietā. Tiek ierosināts pārmaiņas saturiski. Komisija, piemēram, eh, ierosina atcelt pašreizējo procedūru un regulu paplašināt uz trešo valstu valstspiedrīgajiem. Tā ir vēl viena joma, kur ir milzīgas pārmaiņas. Protams, ka ir vajadzīgs pārskatīt šo dokumentu. Komisija nāk klajā ar šīm būtiskajām pārmaiņām, un tāpēc, tāpēc likumdevējiem savukārt ir jāspēj šīs pārmaiņas izskatīt un attiecīgi pieņemt. Komisija nevar vienkārši ierobežot parlamentu pilnvars un pati lēmt, ko darīt šajā jautājumā. Nu, tā tad, ja mēs skatāmies tagad uz grozījumiem, eh, ko ierosina Regnars Kundze, jūs redzēsiet, ka šiem grozījum, šos grozījumus vajadzētu apstiprināt. Protams, ir divas regulas, kas nosaka, kāda veida pamata jurisdikcija tiek piemērota konkrētos gadījumos. Un zinām, kas paredzēts Roma 2 un Roma 2, kā arī Brisele 1 regulā, bet jāsaka, ir nepieciešams saskaņot visas šīs regulas. Un attiecīgos gadījumos ir nu, tātad jātop skaidram, kuras dalība valsts likumdošana tiek piemērot konkrētos darba uh, strīdos. Nu, piemēram, ja strīds norisinās Zviedrijā, tad tiek attiecīgi procedurāli Zviedrijas tiesību akte. Un, ja runājam, piemēram, par streikiem, tad tiek piemērota uh, nu, procedūra visās valstīs, kurās notiek um, streiks. Nu, būtu ļoti dīvaini, piemēram, Bulgārijas tiesa lemtu par streiku, kas norisinājies Zviedrijā, un pēc tam savukārt tiesa piemērotu Zviedrijas tiesību aktus, kas attiecas uz darba likumdošanu. Nu, darba, tas lielā mērā ir dalību valstu rokās. Un mums ir jānosaka, kāda veida jurisdikcija tādā gadījumā Bulgārijas tiesai būtu jāpiemēro. Nu, protams, ka dalība valsts ļoti labi pārzina savus darba tiesību aktus, bet, tik, bet tās nevar tik labi pārzināt, piemēram, kaimiņu valstu tiesību aktus. Un tāpēc Regners kundze vēlētos, lai viņas grozījumi tiek pieņemti, un 50. pantā komisijas priekšlikumā tiek teikts, ka pašreizējā regula neparedz tiesību apdra, šādu tiesību apdraudējumu attiecībā uz darba strīdiem un streikiem, bet netiek nekādā veidā precizēta konkrētā jurisdikcija un piemērojumās procedūras. Tas mums ir jānoskaidrā. Protams, būtu daudz, loģiski, daudz loģiskāk ietikt, piemērot tā procedūra eh, tiesā, kurā no tās valsts procedūra, kurā notiks streiks. Bet mums uzmanīgi jāskatās uz šo formulējumu. Jo jāceras, ka attiecīgā tiesa, protams, būtu daudz labāk mm, iepazinusies ar savas valsts tiesību aktiem. Regners Kunds tāpat arī vēlas paskaidrot, kāpēc grozījumi iesnie, iesniedzēju deputātu tiesības nav tikuši atbilstīgi mm, ievērots. Es domāju, ka komitejas pārējie deputāti darētu arī attiecīgi sap, ņemt šo faktu vērā, jo mums kā deputātiem vajadzētu ļoti nopietni skatīties uz mūsu tiesībām tajā brīdī, kad spriežam par tiesību aktiem. Paldies, priekšsēdētājs saka, acīm redzot, nav neviens cits runātājs, nē. Nu tad paskatīsimies uz laika grafiku. Nē, jūs vēlējāties izsūtīties Vildes kungs. Paldies priekšādātāji. Comprendo perfettamente le difficoltà. Ļoti labi saprotu, cik ārkārtīgi sarežģīta ir šī situācija. Saprotu tās problēmas, par kurām runā Regners kundze. Viņa centusies, protams, darīt šajos apstākļos visu, kas ir viņas spēkos, bet mūsuprāt, prāt, Ļoti daudzas no tām idejām, ko viņi iekļauj grozījumos, faktiski ievieš jaunus elementus, par kuriem uh, nav panākta saskaņota uh, procedūra. Tātad šajā pārskatīšanas procedūrā par tiem nevar būt runa. Viņa runā lūk par mm, sistēmas pozitīvajām pusēm, par jaunu standartu un procedūru ieviešanu bet nav bijis pietiekams pētījums par to, kāds šādām idejām būtu tālākās sekas un ietekme. Varbūt, ka tās mainītu kopējo līdz šim izmantojamo sistēmu, un nu, kamēr nav sanā, saņemts izvērtējums par šādu priekšlikumu sekām, mēs nevaram pieņemt tā idejas vienkārši. Tāpēc, manuprāt, lai arī referente uh, ir, protams, rīkojusies ar ārkārtīgi lieliskiem un labiem nodom, nodomiem, tomēr grib norādīt, ka tas veids, kādā viņa cenšas šobrīd uzlabot regulu, un nav pieņemams. Tas ir nepareizi. Un tāpēc kas attiecas uz tiesību aktu savstarpējo saskaņotību un faktu, ka daudzas no šīm izviņas ierosinātām izmaiņām nav ieviešanas, manuprāt, mūsu grupai tas nozīmē to, ka mēs nevaram piekrist viņas eh, dokumentam. Un tāpēc, nu, man diemžēl jāsaka, mēs ļoti negatīvi skatāmies uz šo priekšlikumu, un tautas partija nevarēs balsot par šo ziņojumu. Paldies priekšsēdētāji, paldies turpin priekšsēdētāji, vai vēl kāds vēlas izteikties? Ovieris kundze, lūdzu. Thank you, chair. Paldies, priekšsādātāji. Es gribu nākt klajā ar pāris priekšlikumiem Cecīlijas Vikstrēmas vārdā. Viņa nevarēja būt šeit krāt, klāt. Viņa atzinīgi vērtē komisijas priekšlikumu un ir nolēmusi sekot komisijas priekšlikumam pēc iespējas lielākā mērā. Uh, Un tāpēc mēs varēsim atbalstīt tikai dažus grozījumus no iesniegtajiem. To vidū ir referents grozījums par rūpnieciskas mm, rīcības iekļaušanu, lai nenoteiktu šī te um, labvēlīgākā rezultāta jurisdikcijas meklēšana. Dalību valstu um, tiesām ir jāpiemēro uh, tā jurisdikcija protesta akcijām, kas norisinās attiecīgajā valstī. Ja skatāmies uz 19.2 pantu, kur tiek runāts par to, kur darba devējs tiek sūdzēts tiesā, šeit būs jābalso mums pret. Ja šis grozījums tiks pieņems, tad mums būs jābalso pret atzinumu kopumā. Paldies! Vai jūs vēlaties runāt vēlreiz? Tagad Regnēs kundz vārdā nē. Nu, tad tālāk var pasāstīt jums, ka balsojums notiks šo pēcpusdienu, nedaudz vēlāk, un varam pāriet uzreiz pie nākamā darba kārtības punkta. Ja referente ir klāt, Silvan Raptī ir sagatavojis atzinumu par Eiropas kaimiņu attiecību politikas pārskatīšanu. Raptī kundze, lūdzu jums vārds. Vai kāds aizstāja viņu, ja viņas nav šeit? Thank you. Šķiet, ka viņa nāk uz zāli tieši šobrīd. Nu, varbūt pāris minūtes varam uzgaidīt. Bet lūdzu, kungs, jums vārds. Runātājs turpina. Nu, šķiet, te ir tāda neliela um, problēma. Nu, Raftīkundze noteikti vienkārši aizkavēsies. Viņa pilnīgi noteikti nāk, viņa bija priekš grupas sanāksmē. Varbūt mēs varētu pāriet pie nākamā darba kārtības punkta priekšsādātāja. Es domāju, vienkārši pirmais punkts mums eh, paprasīja tik maz laiku, ka viņi vienkārši vēl nav paspējuši ierasties. Nē, nu, ja viņi ieradīsies pēc pāris minūtēm, tad labāk pagaidīsim, nevis mainīsim kārtā eh, secību darba punktiem, jo galu galā eh, nākamais darba kārtības punkts par drošību un veselības aizsardzību darbā, nu, arī ir saistīts ar deputātiem, kuri vēl nav ieradušies. Un tad varbūt pāris minūtes pagaidīsim, kamēr raptīka un zatnāk. Šķiet, ka nav nekādu citu uh, paziņojumu. Es, protams, varētu šeit turpināt runāt par jebko, par ko jūs vēlētos, par ko es jums varētu pastāstīt, kamēr Silvana trauc šurp. Nu, pāris minūšu pauze. Oh, gotta... Jā, redzu, Raptī kundze ir ieradusies. Lieliski, nu tad dosim viņai nu, pāris sekundes, lai viņa atvilktu elpu, un tad ķertos klāt pieziņojumu. Paldies! Raptī kundze jau ieslēdz mikrofonu. Tātad, ka Eiropas kaimiņattiecība politikas pārskatīšana lūdzu. Jā, man vārds, jā, lieliski. Atvainojos, ka aizkavējos. Paldies priekšsēdētāji, atvainos tiešām, ka nedaudz aizkavējos. Runājam šeit par atzinumu attiecībā uz Eiropas kaimiņu attiecības politikas pārskatīšanu. Kā jau kolēģi jūs zināt, tad vadošā komiteja šeit ir afeta. Un mūsu darbs ir nodrošināt atzinumu. Skatīties uz šo dokumentu no mūsu skatu punktu, no E, mūsu viedokļa, lai past, nu, runātu par to, kādā veidā Eiropas kaimiņa attiecību politika varētu palīdzēt radīt jaunas darba vietas, uzlabot darba tirgus. Nu, pirmām kārtām priekšādātāji gribēja teikt lielu paldies visiem ēnu referentiem, kas lieliski pastrādājuši, e, lieliski esam sadarbojušies, un viņi man lielā mērā palīdzēja nonākt pie labāka, saturīgāka atzinuma teksta. Nu, un, protams, ka šis atzinums nāk īstajā laikā, ņemot vērā arī arābu pavasaru. Eiropas kaimiņu attiecību politika pilnīgi noteikti ietver arī tās valstis, kurās notika arābu pavasars, tātad valstis, kas ir pie Eiropas Savienības robežām, un ņemot vērā Ziemeļāfrikas notikumus, es domāju, mums ir jāspēj nodrošināt specifiska palīdzība šīm valstīm šajos, šajā ļoti intensīvajā laikā. Iesniegt 66 grozījumi. Dažus no tiem iesniegus esmu pati. Kā jau kolēģi labi zina, tad, protams, ir arī ierobežojums atzinumu tekstā. Respektīvi, tas nedrīkst būt pārāk garš, un, ja vēlamies to mazliet pastiept plašumā, tad to varam darīt tikai ar grozījumiem. Lielākā daļa grozījumi ir saskaņot ar to filozofiju, ko esmu iekļāvusi atzinumā. Uh, Un tāpēc var atbalstīt gandrīz pilnīgi visus grozījumus. Centos tos e, tālāk sagrupēt arī kompromisu grozījumos. Kopā izstrādājis esmu deviņus kompromisu grozījumus. Un galvenie punkti e, priekšādātājs kundze, kas apskatīti grozījumos, ir nepieciešamība nodrošināt sociālo ekonomikas un struktūr, struktūrālos uzlabojumus, uh, Otram kārtām tiek runāts par to, ka jāiesaista sociālie partneri, tātad startautiskās organizācijas, un trešām kārtām mums nepieciešams risināt tādas problēmas, kas saistīts ar dzimumu, diskrimināciju, ne, nepie, nepietiekam nodarbinātību, un ceturtām kārtām tāpat arī nepieciešama kontrole pār nelegālo migrāciju, kā arī ciklisko migrāciju tā, lai mēs varētu izvairīties no smadzeņu noplūšanas no šīm valstīm. Un visbeidzot, eh, nepieciešams arī ekonomiskas grūdienas no Eiropas Savienības puses, kas, protams, nāk ar zināmiem priekšnosacījumiem. respektīvi konkrēto valstu darbībai, protams, jānotiek saskaņā Eiropas Savienības nodarbinātības politiku. Eh, ir 37. grozījums, vēl tāds viens grozījums, kur runāts par minimālo algu. Nu, es gribu ierosināt šeit mutisku grozījumu priekšādātājs kundze. Pastāstīšu to, respektīvi atgādinu par nepieciešamību panākt, ka ar minimālo algu varētu nodrošināt atbilstīgus dzīves līmeni, respektīvi saskaņā ar nacionālo praksi. Tātad pievienot šos pāris vārdus. Un tādā veidā, domāju, izturēsimies eh, taisnīgi eh, un palīdzēsim šīm valstīm vēl vairāk. Nu, un priekšsādātā, lūk, tāda ir mana uzruna. Paldies! Paldies, turpina priekšsādātāji. Nākamā runātāja. Bueno. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es vēlējos vispirms vērsties pie rapti kundzes, jo mūsu referents šajā jautājumā eh, ieņēma skatījumu uz sociāliem nodarbinātības jautājumiem līdztekus politiskiem aspektiem kaimiņa attiecības politikā un es uzskatu, ka kaimiņu attiecību politikā mums ir jāņem vērā visi sociālie aspekti, sociālais modelis, jo pretēji mēs neko efektīvu politikā arī nesasniegsim. Otrām kārtām vēlējos pateikties Rapti kundzei par to, ka viņa uzturēja konstruktīvu dialogu ar politiskajām grupām, un es runāju tautas partijas grupas vārdā, lai gaisinātu tos pārpratumus, kas bija radušies sākumā, un mēs esam nonākuši pie kompromisiem, pie tāda kopīga skatījuma uz šo ziņojumu, par ko mums ir paredzēts balsot. Es uh, uzteicu šo pozitīvo pieju, un es uzskatu, ka tikai tāds konstruktīvs darbs uh, mums var palīdzēt panākt pie vienošanās un uh, nodrošināt konstruktīvu politikas īstenošanu Eiropas Savienības mērogā un pateicos vēlreiz Raptī kundzei un Tautas partijas grupu balsojumā atbalstīs šo ziņojumu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies. Tagad vārds Sirijai Ovīrai. Jā, es atvainojos. Paldies priekšsēdētāji Jelko Kačins, uh, kurš ir uh, liberāļu grupas ēnu referents lūdza man atvainoties viņa vārdā par to, ka viņš šodien nevarēja ierasties uz šo sanāksmi, un viņš lūdza man paust savu viedokli. Vispirms Jelko vēlas pateikties Rapti kundzei par sadarbību, un uh, man ir prieks uh, norādīt uz to, ka arī Rapti kundze uzskata, ka šī sadarbība ir bijusi ļoti laba. Uh, Mēs um, augstu vērtējam šo atzinumu, it īpaši ņemot vērā pārmaiņas Ziemeļāfrikas valstīs. Mūsu ēnu referents ir iepriecināts par to, ka ir iekļaut arī austrumu dimensiju, jo šeit ir citas tendences konstatējams. Um, mēs uh, uzskatām arī, ka, uh, ja tiek padziļinātas attiecības ar kaimiņu valstīm, tad uh, mums ir uh, jāstrādā nodarbinātības politika šajās uh, valstīs, bet tas viss sasaucas arī ar izglītības un profesionālās apmācības sistēmām. Tādēļ mūs priecē tas, ka referente ir iekļāvusi arī um, vidusjūras reģionu, par ko parlaments runāja savā rakstiskajā deklarācijā septembra mēnesī. Mēs atbalstām referentu ziņojumu un balstosim par to. Paldies, vai vēl kāds vēlas uzstāties? Rapti kundze, vai jūs vēlaties kaut ko vēl teikt? Jā, protams ja politiķiem dod vārdu, tad politiķis vienmēr ir gatavs runāt atkal. Un es arī esmu gatava runāt, vēlos pateikties kolēģiem, kuri uzstājās. Un es uh, ceru, ka mums arī turpmāk būs tik laba sadarbība, un tas nāks par labu gan Eiropas tautām, gan mūsu kaimiņu valstu tautām. Paldies! Saka priekšstādātāji, balsojums notiks vēlāk šajā pēcpusdienā. Uh, varbūt mēs varētu arī pasteidzināt šo balsojumu, ja politiskās grupas to atbalsta. Un uh, tas viss ir politisko grupu ziņā. Tagad nākošais uh, punkts ir Eiropas stratēģija drošībai un veselības aizsardzībai darba laika, darbā laika posmam no 2007. līdz 2012. gadam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Tā ir jau trešā reize, kad mēs apspriežam šo ziņojumu. Mums ir uh, jau notikusi pirmā grozījuma izskatīšana. Esam saņēmuši vairāk nekā 300 grozījumu ēnu referenti. Ir arī uh, sarīkojuši tikšanos un uh, nonākuši pie 21 kompromisa grozījuma. Es vēlētos uh, pateikties uh, ēnu referentiem par viņu darba kvalitāti. Mums ir bijis tiešām ļoti dziļš uh, dialogs par pamatu jautājumiem. Tas palīdzēja noskaidrot uh, neskaidros jautājumus un uh, Tas pat uh, pārsniedza manas sākotnējās cerības. Tādēļ es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem par viņu darba efektivitāti un par ļoti kompetentajiem grozījumiem. Je ne l'ai pas encore euh, étudié et je. Euh, es neesmu vēl, uh, neesmu vēl izpētījis šo jautājumu. Attentive et donc aujourd'hui nous. Un tāpēc Šodien mēs joprojām runājam par kompromisiem un paldies jums par uzmanību. Um, Nākamais runātājs lūdzu. Paldies priekšādātāji. Gribu teikt paldies arī referentei par paveikto darbu un par šo jauno dokumenta versiju, kā arī kompromisu grozījumiem, kas mums tika nosūtīti piekdien. Jaunā versija ņem vērā arī tās prasības, kas tika iekļautas mūsu uh, grozīmos, tad, kad tikās ēnu referenti un šajā sanāksmē. Uh, nu, kā jau teicu, var atbalstīt arī dalīku un sviedokli. Un galvenokārt vēlamies atbalstīt šo kompromisu, kur tiek runāts par stresu darbā. Uh, un kur tiek runāts arī par nedeklarētajām darbībām, kas attiec uz V kompromisu. Tad šī jaunā versija, ko izstrādājusi referenti, manuprāt, ņem vērā visus, visus viedokļus. Un šis teksts tagad, jaunais teksts ir daudz labāk līdzsvarots. Vēl pāris paskaidrojumu par dubultvai kompromisu Tur mums bija problēmas, mēs nevarējām, eh, nu, īsti saprast, kas tur bija domāts. Varbūt referenti varētu mums sīkāk paskaidrot, precizēt, ko viņi ar to domā, ko viņi iekļāva šai kompromisā, nu, tā, lai mēs varētu visi tad līdzīgā veidā interpretēt šo tekstu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja, ir aptīkums, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Gribu teikt paldies Karimai Dalī. Nu, jāsaka, viņa ir ļoti laba pavēra. Jo, nu, viņa jau ir pagatavojusi, nu, dažus ļoti labus kompromisa grozījumus. Un paldies viņai par to. Grozījumu, ko viņa likus priekšā, eh, manuprāt, ir tāda, nu, tāds, tāds veselīgs uzturs un viņa ir paveikusi lielisku darbu. Un vēlos uzsvērt pāris punktus vēl, kas acīm redzot, manuprāt, ir tādi, kurus varam atkārtot gana bieži un nekad nebūs par daudz. Respektīvi, labiem darba apstākļiem ir jātop par vienu no kritērijiem. Par kritēriju, kas ir par pamatu tālākam darbam. Respektīvi, ir vajadzīgi atbilstīgi darba un sociālajie apstākļi uzņēmumos, kas veic kaut kādu darbu vai kuriem tiek piešķirta kaut kāda kontrakta. Otram kārtām arī novatorisms ir viena no jomām, kur mums jāskatās uz darba aizsardzību un drošību, veselības aizsardzību. Es domāju, ka sastopamies šeit ar jauniem riskiem. Nu, tāpēc mums nepieciešams izvērsēt dažādas profesijas, dažādi amati un eh, paldies par pie kolēģis piedāvāto ideju likt uzsvaru arī uz stresu darbā. Statistika un šādi punkti jāizmanto atbilstīgāk, ir vajadzīga atbilstīga revīzija attiecībā uz riskiem un risku novēršanu. Uh, Un jāpārliecinās, ka ir arī tādi iekšēji uzņēmumi ziņotāji, kas ziņo mums tajos gadījumos, kad netiek aizsargāta veselība un te netiek ievērotas normas. Nonde? Tāpat uh, tīkla sadarbība un rādītāji, kas ir mūsu rīcībā, nevar tikai uh, no, tikt nonivelēti, lai uzlabu, atvieglotu likumdevēju darbu. Liels paldies! Paldies! Uh, Ovīras kundze, vai jūs vēlaties uzstāties ēnu referenta vārdā? Jā, es atvainojos. Uh, pirmajā runā patiesībā jau es visu pateicu, ko Jelko Kačins uh, man lūdza teikt, un tādēļ man nekas vairāk piebilstams nav. Tomas Mans. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, palūkojamies uz kompromisa grozījumiem, par kuriem ir panākta vienošanās, tad varat konstatēt, ka tiešām bija vērts ēnu referentiem satikties un apspriest šos jautājumus, un rezultāts liecina par to, ko var panākt, ja ir vēlēšanās nonākt pie kompromisa. Mūs, piemēram, interesēja noteikumi par darbu svētdienās Ir uh, tāds uzskats, ka svētdiena nav jāpārvērš par darba dienu, bet, ja palūkojamies uz nepilna laika darbu, uh, kas ir diezgan tipisks, ir uh, tādas struktūras izveidotas, lai iekļautu arī šos darbiniekus un es arī atbalstu tos uh, priekšlikums, kas ir iekļauti V grozījumā, kompromisa grozījumā. Mums ir nepieciešama skaidrība, noteiktība attiecībā uz šiem elementiem, bet viss pārējais viss ir kārtībā. Es patiesībā šeit uh, domāju dubult V kompromisa grozījumu, nevis V un varētu būt vēl šajos uh, kompromisos arī notikt grozījumi. Mums ir jāpadomā par minimālo darba laiku un par to, kā tas viss tiks interpretēts, kad nonāksim pie algām, pie minimālās algas un kāds būs minimālais uh, algas līmenis. Un uh, Es arī ceru, ka darbinieki un darba devēji varēs tomēr konstatēt, ka ir sasniegts progress mēs e, nevaram vienmēr prasīt maksimālo rezultātu, jo notiek progress, bet cilvēkiem jāsaprot, ka mēs esam viņu pusēs, ka mums ir nepieciešams regulējums, ka ir jābūt skaidriem noteikumiem, tā lai darba ņēmēji saņemtu taisnīgu atalgojumu par paveikto darbu. Paldies, saka priekšsēdētāja. Atvainojos Kreutzmann kunga vārdā, kurš nevarēja šodien ierasties. Viņš ir daudz strādājis arī pie šiem kompromisiem, bet vēl daži no tiem ir uh, jāpieslīpē, un ir arī likumdošanas jautājumi, kas jānoregulē. Dubult B kompromiss um, jautājumā tomēr ir zināmas problēmas, nav vēl īsti uh, skaidrs, ka šeit ir domāts, vai šeit ir domāts uh, jauns um, likumdošanas instruments vai ne. Un es uh, ceru, ka mums vēl būs iespējams izdarīt nepieciešamās korekcijas šajos grozījumos un vēlreiz atvainojos Kroisman kunga vārdā. Un tagad vārds atkal Delī kundzei rezumējumam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies, godātie kolēģi. Esmu diezgan apmierināta uh, ar šo rezultātu, jo jūs uh, esat vienisprātis ar mani, esmu apmierināta ar uh, šo dokumentu. Un um, uzklausot jūsu viedokļus, un it īpaši to, kas tika teikts par v, dubult V kompromisu, kur uh, ir zināmas neskaidrības. Es gribu teikt pavisam skaidri, ka šeit ir iekļauts profesionālo saslimšanu saraksts, un uh, ka, sarakst, ka šim sarakstām būtu jābūt obligātam, un tā ir sociālo partneru prasība. Un, un vides komitejas atzinums arī rosinās pārstrādāt šo kompromisu, bet es gribu skaidri pateikt, ka šajā kompromisā ir prasīts sastādīt profesionālo saslimšanu sarakstu, kas ir obligāts. Vēlreiz vēlos pateikties visiem ēnu referentiem, un mēs turpināsim tādā pašā labā gaisotnē šo darbu. Paldies! Paldies, Telīkundze! Un tagad paziņošu, ka balsojums ir paredzēts 23. novembrī. Tas būs balsojums nodarbinātības komitejā. Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas ir Eiropas kop kooperatīvās sabiedrības statūtu papildināšana attiecībā uz darbinieku iesaistīšanu. Referents ir Svens Gigolds. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos vispirms pateikties bija pārdomātajiem grozījumiem, kas tika iesniegti, tie bija 68 kopumā. Uh, un uh, lielākā daļa no tiem uh, saskanēja ar vispārējo pieeju, kādu es īstenoju savā ziņojumā, proti norādot, ka Eiropas kooperatīvās sabiedrības ir pozitīva kustība, bet ir nepieciešams nostiprināt darbinieku tiesības, uh, organizēties, un ka būtu jāiet vēl tālāk un jāuzsver tas, ka jāuzlabo juridiskā forma šādām apvienībām un tiek parlaments jau vairāk kārt ir prasījis īstenot papildus pasākumus kooperatīvā sektora atbalstam un sociālās ekonomikas atbalstam. Uh, kopumā es varu atbalstīt lielāko daļu iesniegto grozījumu ir grozījumi, kas ir līdzīgi, un uh, tādēļ esmu sagatavojis arī ko, kompromisu grozījumus, ko izsūtīšu deputātiem. Notiks arī ēnu referentu tikšanās, es tādēļ negribu daudz uh, garāk runāt šobrīd, bet drīzāk uzklausīt jūsu viedokli. Esam saņēmuši atzinumu arī no juridisko lietu komitejas un arī un vēl no sieviešu tiesību, a, nē, nē, sieviešu tiesību komiteja ir uh, sagatavojusi atzinuma projektu, bet uh, par to vēl nav nobalsots komitejā, un tādēļ mēs joprojām gaidām šo dokumentu. Un uh, es arī tagad uh, ar interesi uzklausīšu jūsu komentārus, un pēc tam esmu gatavs arī komentēt jūsu priekšlikumus. Vēlreiz liels paldies visiem, kur ir sagatavojuši grozījumus, un tagad uzklausīsim viens otru. Paldies! Mariana Hārkina. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos, ka nokavējos. Eh, es eh, Delī kundzei nodošu savus eh, komentārus par iepriekšējo jautājumu, taču kas attiec uz šo ziņojumu. Marija Herša ir ēnu referente, viņa gan šodien nevarēja piedalīties, viņa lūdzu, lai es viņas vietā pastāstu viņas komentārus. Pirmkārt, liels paldies referentam par darbu un arī par mēģinājumiem atrast kompromisu. Eh, nepieciešamība šeit eh, nodarboties ar kooperatīvo sabiedrību eh, papildināšanu ļoti svarīga. Ir nepieciešams popularizēt šo kooperatīvu modeli, it sevišķi kā minēts 23. punktā, kas attiecas uz specifiskajiem eh, izaicinājumiem, ko radījuši digitālā revolūcija. Eh, vienā grozījumā, eh, tātad 83. ir specifiska atsauce uz grozījumiem, kas saistīti ar šo revolūciju. Kopumā vēlreiz paldies referentam par smago darbu un uh, cerams, ka šī ļoti veiksmīgā uh, sadarbība varēs arī turpināties. Paldies! Uh, Regners kundze arī man ir lūgusi uh, pastāstīt viņas komentārus par šiem uh, grozījumiem. Uh, šeit mēs esam izvērtējuši tikai statūtus, līdz ar to Regners kundzes grozījumi attiecas tieši uz statūtiem. Un eh, šeit nevajadzētu eh, skatīt eh, citus ar kooperatīvām sabiedrībām saistītos jautājumus. Šeit vajadzētu apvienot kooperatīvo sabiedrību pārvaldību citiem saistītiem jautājumiem. Iemesls, kādēļ ir tik ļoti maz Eiropas kooperatīvo sabiedrību, nav saistīts ar direktīvu, bet gan ar statūtu eh, sarežģītību un eh, jautājumiem, kas saistīti ar eh, nacionālām likumdošanām. Līdz ar to mums ir 27 dažādi kooperatīvo sabiedrību modeļi, pašā tie ir mazi un darbojas tikai nacionālā līmenī taču vajadzētu rast, um, mums vajadzētu saprast, vai mums ir nepieciešams izveidot uh, kaut kādu veidu Eiropas līmeņa uh, modeli un to iekļaut arī direktīvā. Regners kundze pateicās visiem ēnu referentiem mm, par arī tikšanos, kas uh, tiks organizēta. Viņa vēlas arī pateikties visiem par uh, līdzinēju ieguldīto darbu. Paldies! tad mēs varam atgriezties pie uh, referenta Svena Gīgolda. Eh, man kungs arī lūdz vārdu. Jā, paldies. Nu, mēs varam, protams, uh, Eh, uzskatīt, ka priekšsēdētāji nevar redzēt, eh, kas notiek eh, viņai mm, blakus. Taču tomēr mums ir liels prieks par to, kā viņi vada mūsu sanāksmes. Jebkurā gadījumā mums ir bijusi iespēja pārspriest šos ļoti svarīgos jautājumus. Ja mēs apskatām Eiropas kooperatīvo sabiedrību modeļus, tad šis ir pilnīgi jauns, šī ir pilnīgi jauna jautājuma daudziem cilvēkiem. Ja mēs izpētam, kā šie modeļi darbojas, tad mēs varam arī saprast, kādi ir uh, galvenie uzsvari, kas ir liekami grozījumos. 2012. gadu mums vajadzētu izmantot, lai rūpīgāk pievērstos šiem jautājumiem. ANO ir uh, apgalvojuši, ka vajadzētu veidot uh, starptautisko kooperatīvu gadu šeit mums būtu jāņem vērā dalību valstu dažādās pieredzes saistībā ar uh, kooperatīviem modeļiem. Ir jāņem vērā gan uh, darbinieki, um, gan arī, protams, um, citas iesaistītās uh, puses. Šis, šie visi modeļi ir ļoti sarežģīti. Mums vajadzētu mēģināt visus šos jautājumus mazliet uh, vienkāršot. Mums ir jāskatās, kā mēs varam šo visu vienkāršot, lai to būtu uh, vieglāk ieviest. It sevišķi lauku reģionos mums vajadzētu skatīties uz iespējām, ko šie kooperatīvi piedāvā, jo ir jau daudzās valstīs uh, pieredze ar kooperatīviem lauku reģionos, un to pieredzi vajadzētu arī nodot tālāk lielāko tiesu grozījumi ir pieņemami izņemot eh, dažus, taču es domāju, ka eh, ēnu referentu tikšanās laikā tiks panākti jauni kompromisi. Katrā ziņā mums vajadzētu uh, norādīt, lai visi redz, ka kopā darbojoties mēs spējam panākt veiksmīgus kompromisus. Un mums šeit arī būtu ļoti svarīgi mēģināt pēc iespējas vairāk cilvēkus iepazīstināt ar šiem jautājumiem. Un liels paldies un novēlēju referentiem veiksmi darbā. Un paldies. Tad, ja neviens cits nevēlas izteikties, dosim vārdu atkal referentam. Jā, kā jau bija sagaidāms, eh, es lietas nekļūst interesantākas katrā ziņā nebija nopietnu iebildumu attiecībā uz eh, grozījumiem. Uh, Eh, Nadijas teiktiem es visam piekrītu, eh, arī citu kolēģu viedokļiem piekrītu. Protams, gadījumā, kad vairāk cilvēki mēģina papildināt vienu un to pašu pantu, tad, protams, ir jāsmeklē kompromiss, un es domāju, ka mēs to varēsim izdarīt rītdien eh, mūsu tikšanās laikā. Varu tikai apstiprināt, ka starp visiem ēnu referentiem ļoti laba sadarbība. Es piekrītu arī uh, jūsu eh, izteiktos komentārus no Evelīnas puses, ka galvenā jautājums ir eh, par statūtiem. Un tas nav tas, kas ir šobrīd jāreformē. Es domāju, ka šī ziņojuma politiskais saturs lielāku uzsvaru liek uz nepieciešamību pēc jauniem pasākumiem, kas regulētu šīs kooperatīvās sabiedrības. Uh, Un arī gaidot 2012. gadu, kurš būs kooperatīvu sabiedrību gads, tad šie būtu jauni izaicinājumi. Vienīgais, ko vēlos teikt par dažiem grozījumiem, daži grozījumi centās pakļaut šo kooperatīvu ekonomiku uh, vispārējiem tirgumu. Sociālā ekonomika ir daļa no kopējā tirgus, taču to nevajadzētu uh, tam pakļaut kā apakšnozari. Bija daži grozījumi, kas rosināja, ka sociālā ekonomika būtu tātad šādā veidā pakļaujama. Šai kopējai, šai vispārējai idejai es nevēlētos likt pārlieku lielu uzsvaru šajā ziņojumā. Tas tikai tāds īsts kopsavilkums par eh, grozījumiem, pret ko man bija iebildumi, taču kolēģi tos šobrīd nepieminēja, līdz ar to es neiedziļināšos. Mums būs eh, ēnu referentu tikšanās, es ceru, ka mēs spēsim nonākt pie kompromisiem. Es esmu arī jau ieteicis, ieteikšu eh, kompromisu saistībā ar tiem jautājumiem, kurus nu pat minēju. Un liels paldies visiem par lielisko sadarbību. Paldies! Attiecībā uz datumiem 22. novembrī būs kompromiss lēmums un 23. tiks pieņemti grozījumi. Pirms pārējiem pie nākamā punkta, mēs esam sazinājušies ar koordinatoriem Un uh, tātad, uh, diemžēl, balsojumu nav iespējams pārcelt, tas joprojām būs 15.30. Un mēs ieturēsim pārtraukumu pēc nākamā punkta apskatīšanas uh, līdz um, balsojumam pulkstens pusēs sešos. Tagad mums ir nākamais punkts - kooperatīvās vadības atveras Eiropas uzņēmumiem, un šeit Atzinumu sagatavojas Ola Kristensens. Jā, paldies priekšsēdētāji. Jā, es izteikšos uh, savu kolēģi Kristensenu uh, um, vietā. Nu pat uh, saņēmu ziņas, ka viņa um, līdmašīna aizkavējusies Kopenhāgenā. Uh, Līdz ar to viņš, eh, diemžēl, tuvākās pusstundas laikā nevarēs ierasties. Eh, es varētu aprakstīt mūsu mm, tādu vispārējo pozīciju un kā arī sākotnējo reakciju uz ierosinātiem grozījumiem. Šis ir eh, salīdzinoši nozīmīgs ziņojums, kas attiecas uz nodarbinātības komiteju. Šeit ir galvenais mērķis ir ierosināt kritērijus eh, saistībā ar mm, dažādu uzņēmumu eh, vadību. Tas, kas mūs visvairāk satrauc, ir eh, tieši tas, ka šeit ir iero, mm, iesaistīti arī darbinieki. Un, protams, dažādiem uh, uzņēmumiem pastāv dažādi modeļi dažādās valstīs, un tie ir eh, atšķirās eh, visā pasaulē. Kristensena kungu satrauc eh, caurskatāmība un vadība, un šeit, protams, šīs lietas ir jārisina tā, lai būtu pēc iespējams lielāks labums visām iesaistītajām pusēm. Ir zinām, ir nopietni interesi no mūsu komitejas par šiem jautājumiem, un ir viens vai divi jautājumi, kas eh, būs eh, salīdzinoši sarežģīti. Lielākā daļa grozījumu, eh, kuriem Kristensen kungs var arī piekrist, tomēr ir arī tādi grozījumi, par kuriem referents uh, uzskata, ka mēs varēsim panākt vienošanos, jo vairumā grozījumu galvenais mērķis ir uzlabot formulējumu. Referents sazināsies ar ēnu referentiem, un viņi centīsies panākt pēc iespējas vairāk uh, kompromisus un tā tad panākt pēc iespējas vairāk vienošanos par uh, vairāk grozījumiem. Ir arī grozījumi, kas uh, cenšas uh, izslēgt uh, pārlieku uh, sarežģītu formulējumu. Ir savukārt arī tādi uh, grozījumi, kas um, principā mazinātu caurskatāmību par šiem grozījumiem nebūs diskusija un tos arī nevar pieņemt. Mēs vēlamies samazināt ziņojuma apjomu un katrā ziņā nevēlamies darīt neko tādu, kas uh, mazinātu šī ziņojuma nozīmi un uh, jēgu. Mērķis ir izveidot uh, Eh, sadarbību, kur mēs visi strādātu kopā, un tie grozījumi, tad lielākā daļa grozījumu referentam ir pieņemami, un uh, ir tikai daži, kas uh, neatbilst. Vēlējos tikai atzīmēt, ka balsojums būs 4.45. Tāds bija sākotnējais laiks balsojumam. Vai vēl kāds vēlas izteikties par šo ziņojumu? Tebek kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau tika teikts, mūsu grupa ir ierosinājusi vairākus grozījumus sadarbībā ar arī ēnu referentiem. Mēs labprāt tos apspriestu. Es esmu izskatījis visus grozījumus, un es domāju, ka būs jāiegulda zināms darbs, lai varētu apvienot visu šīs dažādās pozīcijas. Vairākās vietās ir jāatrod kompromiss, taču, manuprāt, galvenais ir atšķirības starp saistošas likumdošanas ieviešanu no vienas puses un uh, dažādajām praksēm, kādas jau pastāv uh, valstīs. kas attiecas uz mm, uzņēmumu pārvaldību, tas ir katra uzņēmuma paša atbildības jautājums. Šeit noteikti dažādus eh, vadības eh, ierobežojumus vai eh, principus tādā, tādiem uzņēmumiem, kas ir mazāki, nebūtu godīgi. Tas varētu viņiem tikai uh, traucēt. Manuprāt, šī uzņēmumu uh, pārvaldība varētu ietekmēt uzņēmumu uh, izaugsmi. Nākamais punkts, par ko vēlos runāt, ir ilgspējīgas politikas izstrādāšana. Mēs, protams, visi to atbalstam, taču mums nevajadzētu atteikties no uh, dividendēm, jo tas ir uh, akcionāru lēmums. Protams, vajadzētu arī nu, pietiekamu caurskatāmību uh, politikai attiecībā uz uh, akcionāriem vajadzētu būt uh, skaidrai. Vēl kāds jautājums, kuram ir nopietni jāpievēršas. Pirmkārt, šķiet, ka mēs nevaram šeit eh, izmantot eh, vienu metodi visiem gadījumiem. Ir atšķirības starp maziem ģimenēm piedarošiem uzņēmumiem un lieliem uzņēmumiem, kur akcijas tiek tirgotas biržās šeit ir jāņem vērā arī nepieciešami pēc dažādiem noteikumiem šādiem uzņēmumiem. Ir arī jāņem vērā uh, nacionālās atšķirības starp dažādām dalību valstīm. Jo nacionālo likumdošanu, protams, uh, lēmums par nacionālo likumdošanu pieņems katrā uh, valstī atsevišķi censties eh, šos visus jautājumus ietekmēt ar vienu metodu, manuprāt, būtu eh, nepareizi. Mēs gaidām eh, tikšanās par dažādiem kompromisiem, un es ceru, ka mēs varēsim arī turpināt mūsu veiksmīgo sadarbību. Paldies! Paldies, nākamais runātājs! Sí, <clears throat> un poco la intervención. Paldies! saka Sirkas kungs. Ņemot vērā iepriekšējā runātāja komentārus, nu, gribēju teikt, ka viņam izdevās ļoti skaidri pateikt, kur tad ir tie vienošanās elementi, respektīvi tās tie elementi, par kur mums ir vienošanās, un kur ir tās vietas, par kurām mums varētu domsarp, būt domsarpības ēnu referentu vidu. Un tāpēc paldies liels par visu, visu, ko viņš teica arī par pārskatāmības jautājumiem, par visu, kas tiek teicis par korporatīvo pārvaldību un kā arī šo brīvprātīgo aspektu. Pilnīgi noteikti esmu pārliecināts, ka mums izdosies nonākt pie kompromisa grozījumiem šajā konkrētajā jautājumā. Bet, nu, ja, ja, ja runātājs ir pret jebkādu veidu tiesību aktiem, nu, tad var teikt tikai to, ka Kristensen kungs noteikti mēģinās rast kompromisu, bet eh, centīsies atcerēties arī pieredzi citās valstīs un to, kāda tiesība akti ir tur. Gal galā pastāv atsevišķos gadījumos, ir ļoti kritiska attieksme pret uh, iepriekšējā runātāja teikto. Un tāpēc domāju, ka, nu, kopumā mums tomēr ir jāspēj nonākt pie kaut kādas vienošanās. Ceru, ka to mums arī izdosies izdarīt. Es ceru, ka mums izdosies, uh, nu, ja, mums, ja mēs nonāksim pie tādas ekstrēmas uh, pozīcijas un atteikties no visiem tiesību aktiem, nu, es nezinu, vai būsim panākuši to pareizāko. Es domāju, ka visgudrāk. Uh, būtu censties nonākt pie tādiem gana elastīgiem noteikumiem, kas būtu piemērot dažādām situācijām, jo, protams, ka nerad arī šajā parlamentā un citu debatēs citos jomās mēs konstatējam, ka, ka pieeja un lielāka elastība ir daudz labāka nekā pilnīgs noteikumu trūkums. Mums ir vajadzīgi tādi noteikumi, kas ir gan elastīgi, kas nav pārlieku strikti, tas gan. Un tāpēc domāju, ka te ir ļoti daudz tādu elementu, kur mums izdosies nonākt pie vienošanās arī tajos gadījumos, kad jautājumi ir daudz pretrunīgāki. Un ceru, ka mēs nonāksim pie kompromisa. Atsakoties no galīgi ekstrēmām pozīcijām, paldies. Dokumentu paredzēts pieņemt mūsu komitejā. Tātad grozījuma apsveriešana 22. novembrī, pieņ, dokumentu pieņemšana 5. decembrī, pieņemšana jūri komitejā, vadošajā komitejā 20. decembrī un tālāk pieņemšana plenārsēdē martā paredzēta. Līdz ar to esam izskatījuši visus jautājumus, kas mums līdz balsošanai bija jāapskata. Tagad pasludinu pārtraukumu līdz 16.45. Un tad Precīzi minūti minūtē sāksim balsojumu, lūkšu visus paņemt līdz balsošanas kartiņas, jo, kā zināms, tas tā būs elektroniska balsošana. Tātad tiekamies 4.45.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 Uh, Priekšādātāja lūdzu visus ienā ieņemt vietas, sekos elektroniskais balsojums, sagatavojiet savus balsošanas kartiņas un sāksim balsot vispirms par Silvānas raptī ziņojumu. Pirmais grozījums ir kompromiss C. C kompromiss.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 No 18. Uh, 18. grozījums atkrīt 19. grozījums par pret atturs pieņemts. D kompromiss par pret atturs pieņemts. 25. grozījums par ne E kompromiss pret atturs pieņemts pieņemts. 34. grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 35. atkrīt. 36. arī atkrīt, 37. ar mutisko grozījumu. Raptīkundze lūdzu. Mutiskais grozījums priekšādātāji vēlos pievienot tekstam 37. grozījumā, kā jau to minēju, eh, vārdiem minimāla alga saskaņā ar nacionālajiem standartiem, saskaņā nacionālo praksi. Vai ir iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Visi ir apmierināti, pieņemams, labi, tad ar mutisko grozījumu tad. Par? Pret? Aturs? Pieņems.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 pret. Elektroniski. Pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski par 45. grozījumu lūdzu. Uh, close the vote. Beidzam balsot. 18 par, 10 pret. Neviens neturs pieņems. Tātad 18 par 10 pret pieņems. 46. Atbilstīgs 45 par pret. Atturs pieņemts. 47 atkrīt, 48 atsauks, G kompromiss par pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. G kompromiss, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 29 par 3 pret pieņemts. H kompromiss. Par, pret, atturs, pieņemts. 58 par, pret, atturs, pieņemts. 57. par, pret, atturs, pieņems. 58. par, pret, atturs, pieņems. 59. par, pret, atturs, pieņems. 60. par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski par 60. grozījumu.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 Tas atkrīt, jo ir pieņems I kompromiss. 65. arī atkrīt. 68. divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim elektronisku balsojumu par 68. grozījumu pirmo daļu. Vote is closed. Beidzam balsot. 17 par 17 pret noraidīts. Otrā daļa atkrīt. Pirmais grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts otrais par. Pret. Atturs. Pieņemts trešais par. Pret. Atturs. Pieņemts. A kompromiss par. Pret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 par atzinumu grozītā versijā balsojam elektroniski lūdzu. The vote is closed. Beidzam balsot. 31 par 3 pret pieņemts. Apsveicam referenti. I do if you want to. It's up to you. I don't. Merci, nous... Paldies! Saka nākamā priekšēdētāja, nonākam pie otra ziņojuma, un tas ir atzinums, ko sagatavojas Reņērs kundze jūri komitejai par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildu civilietās un komerclietās. Desmitais grozījums. Par? Pret? Atturs? Noraidīts. 11. 19. punktā. 11. tātad. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 12. Handela grozījums par. Pret. Atturs. Šķiet noraidīts, bet eh, varam pārbaudīt, ja to vēlties. Labi, pārbaudīsim 12. elektronisku lūdzu. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 15 par 20 pret, jā, noraidīts. Trešais. 19. pantā. Kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. 13. Hendela grozījums par. Pret. Atturs. Noraidīts. 4. atsaukts. Piektais referenta grozījums, tas nav pieļaujams. Tātad 14. referenta grozījums par pret atturs. Šķiet pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Tātad 14. referenta grozījums. Tu man apjūti, Ludvotik. Visi nobalsojuši, beidzam balsot 20 par 15 pret pieņemts. Sastais referenta grozījums. Referents grozījums par pret, atturs, noraidīts. 15. Omens Roitenes par, pret, atturs, noraidīts. 7. referents grozījums. Labi, pārbaudīsim 15. 15. elektroniski. Votitu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 15 par 20 pret, noraidīts. Kā jau teicu. 7. Referents grozījums par pret atturs. Nebija skaidrs vēl vienreiz par pret kas atturs noraidīts. Astotais referents grozījums par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam elektroniski par astoto. Visi nobalsojuši, beidzam. 14 par 21 pretis noraidīts. 16. nav pieļaujams. Aizmirsu 8. grozījumu. 8. par. To jau mēs pārgrau, pārbaudījām. Kļūdā prēķinos, saka priekšsādātāja. Pārējiem tātad par apsvērumiem. Pirmais par pret, atturs pieņemts. Otrais grozījums par pret, atturs pieņemts. Un devītais paksas grozījums par pret, atturs noraidīts. Balsosim tālāk par atzinumu grozītā versijā, darīsim to elektroniski. Lūdzu, kolēģi, sākam balsot. 15 contre 0. 15 pret, 20 bija par, pieņems. Apsveicam referentu. Godātie kolēģi, līdz ar to elektroniskā balsošana ir beigusies. Darbs beidzies, līdz ar to 22. novembrī tiksimies atkal nākamā sanāksme. Bet jūs jau zināt, 23. novembrī tāpat arī e, turpināsies. Pēc, pēc, bet pēcpusdienas sanāksme ir anulēta. Jā, Līnskundz, gribētu tikai jums pateikt, ka es no janvāra beigām atkāpjos no šī priekšādātāja sameta un gribēju jums nodarbinātības komiteja par to pastāstīt. Tātad gribēju jūs vienkārši informēt par to. Manam in Nu, nu... Līnas kundze. Mums eh, tiešām eh, tiešām prieks, ka jūs mums to pastāstāt, bet ir ārkārtīgi žēl, protams, dzirdēt, tas būs komitejai milzīgs zaudējums. Mums būs žēl jūs zaudēt kā kolēģi, bet es domāju, ka šo lēmumu noteikti esat pieņēmusi, eh, zinot visus savus konkrētos apstākļus un situāciju. Un es domāju, ka mēs šķiramies e, tādām draudzīgām attiecībām. Un e, domāju, ka labā sadarbība noteikti šai komitejā turpināsies. Un šķiet, ka jūs esat parlamentā pavadījis vai visu savu karjeru, vai ne tā? Nu, tā. Voilà. Une démonstration. Nu, jūs redzējāt, kolēģi izrādīja mums savu draudzību, labvēlību un solidaritāti šādi aplaudējot. Un mēs varbūt eh, politiski varam cīnāties, vien, cīnīties viens pret otru, bet tomēr esam solidāri. Nu tā, lūk, 22. novembrī darbu turpināsim, bet nu tagad būs koordinātora sanāksme šajā pašā zālē. Tas notiks 18.30.